Džefrija Diģē uh, pilnvaras nodot tālāk Marijai Gabrielai Zonanai. Davids Borelli ir devies prom no FDD grupas uh, 13. februārī un tagad uh, būs uh, pie grupām nepiedarošs deputāts. Luisa Karlsona ir pametusi EKR grupu, arī būs pie frakcijām nepiedarošo deputātu vidū. Džulija Gerlinga devusies prom no EKR grupas un ar 28. februāru sāk strādāt ETP politiskajā grupā. Ričards Ašvorts ir arī pametis EKR grupu un ar 28. februāri sāk strādāt ETP politiskajā grupā. No ETP, GUE un ENF grupām esmu saņēmis uh, lūgumus Diģē kungu.